Good morning, everybody! Labrīt, dārgie kolēģi! Manuprāt, mums ir pietiekami daudz eh, deputātu zālē, lai mēs varētu sākt skatīt mūsu dienas kārtību. Es gribētu uzsvērt to, ka šī ir pēdējā E, diena, kad komiteja sanāk kopā mūsu sasaukuma ietvaros, un tāpēc mums ir ļoti piesātināta dienas kārtība arī ar balsojumu, un es gribētu atgādināt vēlreiz to, kāpēc rīta sēdes un pirms lenča būs foto, grupas foto un kopīgais komitejas foto Un es aicinu jūs vakarā pēc sanāksmes vakar sākumā, eh, pēc sanāksmes sēdes uz eh, atvadu glāzi. Un tagad mēs varētu uzreiz pārlikt pie sestā dienas kārtības punkta. Es eh, redzu, ka šodien zālē is un e, gaisa kondicionieris sāks darboties maksimāli drīz. Sastais punkts, kas ir laboju punkts, es gribētu uzreiz dot vārdu, punktu, ref, vārdu referentei Avrilai Doilai un pēc tam balsojums. Paldies! Šis labojums attiecas uz divām tehniskām izmaiņām un mūsu jurista lingvista gribēja un mēs divos pantos tekstu precizētu. Un viņa teica, ka ir nepieciešams panākt vienošanos ar pārdomi. 11. pants runā par EUTS dalībnieku attieksmi pret viņiem, lai tā būtu vienlīdzīga, lai no otrās fāzes uz trešo varētu pārlikt līdzekļus. Un tas pats attiecās arī par CDM kredītiem un par to, ka šos nosacījums vajadzētu attiecināt uz visiem. Par 24. pantu, kas ir 24. pants sākotnējā direktīvā, nevis manā ziņojumā, tur ir runāts par komitoloģiju, un tā vietā būs regulatīva procedūra arī spēt attiecībā uz jaunām aktivitātēm. Un mēs kā parlaments tieši to arī gribējam. Šobrīd ETS pārskatā tas nav skaidri iekļauts, Tāpēc saskaņa ar jauno grozījumu būs regulatīva procedūra attiecībā uz šiem aspektiem, un tā tiks tagad izmantota komitoloģija kontekstā, un es ceru, ka mēs varētu visu nobalsot pār, lai juristi lingvisti būtu apmierināti. Paldies, Avril! Jūs ļoti precīzi izteicāt domu, un tagad sāksim balsot, varbūt mēs vēl sagatavosim savas balsošanas kārtas, jo balsosim elektroniski. Vai visiem kārta ir rokā? Sākam balsot, kas ir par, o, nē, nē, nē, atvainojiet, es uzsāku jau procedūru, tad ir jāsāk balsot elektroniski. Nu tad sākam balsot. Balsojam šoreiz pirmoreiz, pagaidīšu mazliet ilgāk, lai jūs varētu nobalsot. Viss ir nobalsojuši? Nē? Okay. <laughs> The vote is closed. Beidzam balsot. Un jūs varat tagad redzēt rezultātus. 40 pār, neviens pret un neviens neatturās. Paldies, Avrila. Nu, tad turpināsim darbu. Nākamais ir punkts 6a, kas ir vēl viens labojums. Un tagad lūdzu Grote kungs, kas ir referents, diemžēl viņš nav klāt, vismaz es viņu neredzu. Yeah, I think, uh, that... Labi. Manuprāt, šeit nav nekādu problēmu, un tad es varētu būt tā persona, kas pieņems šo labojumu. Tad balsosim elektroniski, sākam balsot. Atvainojiet, sākam balsot. Everybody had voted. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot 37 par. Abstentions, uh, it has been adopted. So let me move to item 7. Tad nākamais darba kārtības punkts ir septītais punkts. Un mums ir Antonija Trakatelis, profesora kungs, kas varētu pastāstīt par savu ziņojumu. Vai es vēlaties to darīt? Priekšsēdētāji, mēs varam pāriet pie balsojuma. Nav nekādas vajadzības šo punktu apspriest cīkāk. Paldies! Lūdzam sagatavot balsošanas kartas un sarakstus un atkal sāk, eh, sāksim tagad ar 18. grozījumu par pret atturas pieņemts. Itre 3 par eh, pret atturas pieņemts. Divi identiski 19, ko iesniegus Rīsa un Itri 4 par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Divdesmitais par pret atturas pieņemts pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret pārbaudam elektroniski. 22. sākam balsot. Beidzam balsot. 23. 23 par, 18 pret pieņemts, 23 grupa eh, par, pret atturas eh, noraidīts, 24 par, pret atturas. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 27. otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ir izņemts, tālāk 28. par, pret, atturas pieņemts. 29. padaļām pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 19 pret pieņemts, itre 6 par, pret, elektroniski pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 20 pret pieņemts. Nākamais atkrīt, tālāk 31 par pret. Atturas pieņemts. Itre 8 par pret. Atturas pieņemts. Ir 32 par pret. Atturas pieņemts. 9 par pret pret atturas pieņemts. Nākamais ir izņemts, tālāk divi identiski 34. un 37 par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Itri 9 par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. 36. ar mutiska grozījumu kvisnīgus rīsa par pret atturas pieņemts. Itre desmit. Atkrīt. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. Uh, Avril Doila reglamenta jautājums. Jā, nākamie trīs grozījumi, 38, 11 un 39 ir savstarpēji saistīti, un mans grozījums ir, ja eh, pie, pieņemts tiek itre 11 vai 39, es gribētu uzdot jautājumu. Eh, Eh, jautāt, vai tas ir savietojums ar 38. un 11. un es gribētu, lai par to tiktu balsots atsevišķi, kā tas ir norādīts šeit, un pēc tam dienesti pārbauda. Un ja problēma ir, tad. Jā, es to iekļaušu balsojumā, turpina priekšsēdētājs, neatkarīgi no tā, kas notiek ar 38. un pēc tam mēs lemsim ar juridisko dienestu un personālu. Labi, tādā gadījumā 38. par. Pret. Atturas pieņemts. Nākamais atkrīt un 38. 39. Eh, priekšsēdētājs ir pārlabo par. Pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 par 12 pret pieņemts. 40. par. Pret atturas pieņemts. 41. par. Es, tas atkrīt. 42. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. 44. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 43, 33 par 13 pret pieņemts. Nākamais atkrīt itri 12 par. Pret atturas pieņemts 12 par. Pret atturas pieņemts 45 par. Pret atturas pieņemts. Itri 13 par pret atturas pieņemts, 46. par pret atturas pieņemts, 6. par pret atturas pieņemts, apsvērumi 1. par pret atturas pieņemts, 2. par pret atturas pieņemts,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 14. par, pret, atturas pieņemts, 15. par, pret, atturas pieņemts, itri 2 par, pret, atturas pieņemts, 16. par, pret, atturas noraidīts, 17. par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Un e, grozītais ziņojuma projekts elektronisks balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 43 par 6 pret pieņemts, un tagad e, likumdošanas regulācijas elektroniskas balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 42 par 7 pret. Apsveicu profesoru Trakatelis. So item... Un mēs pārējām pie astotā punktā par augu aizsardzības līdzekļiem un to statistiku. Es redzu referentu, vai referents gribētu nākt klajā ar īsu paziņojumu. Ehm, Paldies. Pirms dažām nedēļām mēs esam runājuši par šo dokumentu projektu. Un tagad jau ir noticis trialogs ar padome Bija vairākas sanāksmes, vesels četras. Un vairāk kārt mēs tam vienojušies par tekstu, un tad notika arī korapērā sanāksmes. Čehijas prezidentūra atbalstīja mūsu priekšlikumus korapērā un sadarbībā ar ēnu referentiem. Mēs varējām izveidot tādu spēcīgu fronti, tā lai varētu stāties pretī padomis grozējumiem. Šobrīd mums ir diezgan daudz grozījumu, pat 40, un mēs varējām tad sagatavot kompromisa priekšlikumus, un vienīgais grozījums, kas nav iekļauts kompromisā, ir Hegija kunga grozījums. Varam teikt, ka šobrīd esam panākuši tādu labu glābiņu šim dokumentam. Tas attiecās uz statistiskiem datiem augļu, auga aizsardzības līdzekļu jomā. Tas saistīts ar dokumentu, ar normatīvo aktu par uh, ilgspējīgu attīstību. Mēs jau esam ņēmuši vērā jaunu kārtību attiecībā uz statistikas datu izvērtēšanu un izmantošanu, kad komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu par biocīdiem tad komisija ir nepieciešams obligāti sagatavot ietekmes izvērtējumu, un tad būs nepieciešams pielāgoties šādai jaunai kārtībai, un tagad mēs esam varējuši panākt kompromisa risinājumu. Visas politiskās grupas varēja atbalstīt šādu priekšlikumu, šādu risinājumu, un, manuprāt, mēs esam padarījuši labu darbu un ceram, ka aprīlī varēs plenāru sesiju arī to apstiprināt, nu, sliktākā gadījumā maijā. Paldies! Paldies! Un es ceru, ka ēnu referenti tagad neplāno izteikties, un mēs varēsim līdz ar to balsot. Kā? Kā tikko teica referents, mums ir 40 grozījumi, kas ir kompromisa variantā, lūdzu kompromiss, kas ir par. 1 līdz 40, kas ir pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to nākamais, par nākamo bloku nav nepieciešams, nākamajam diviem nav nepieciešams balsot, un tagad balsojam par dokumentu kopumā. Par. Es pagaidīšu, kamēr Aņa Vaisberger būs nobalsojusi. Vai viss ir nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. 47 pār, viens atturējās, neviens nav pret. Varam apsveikt referentu un citus, kas ir ieguldījuši savu darbu šī dokumenta apšanā. Yeah. Now let me move. Labi, turpināsim. Un tagad mums ir šīs dienas pats sarežģītākais un pats svarīgākais dokuments. Tas ir saistīts par pacientu tiesībām pār robežu medicīnā. Un vispirms ļaušu izteikties Džonam Bovisam, kas ir mūsu referents. Lūdzu. Paldies! Un es tiešām runāšu īsi. Es domāju, ka mēs visi vēlamies šodien izteikties īsi un konkrēti. Varam konstatēt, ka šis jautājums tika virzīts diezgan sen, jo pirmais saņēmums bija par pacientu mo mobilitāti, un tas jau bija pirms trīs gadiem, varbūt pat vairāk. Un tas jau ir pieņemts plenārsēdē. Sekas ir šādas, kā Eiropas kopienu tiesā notiek tiesa darbi, un mūsu mērķis bija panākt procedurālo kārtību un skaidrību, tāpēc arī mums bija konkrēti priekšlikumi. Nu, es ceru, ka mēs varējam komisijas dokumentu attīstīt un uzlabot, un atzīšos arī, ka visu šo laiku esam cītīgi strādājuši kopā ar komisiju un padome gan Francijas prezidentūras laikā, gan arī tagad Čehijas prezidentūras laikā. Esmu ļoti pateicīgs visiem atašajiem veselības jautājumos, kas ir tikušies ar mani. Paldies prezidentūram, kas arī ir piedalījušies darbinieki. Mums ir konkrēts priekšlikums, un mēs vēlējāmies, lai gan parlaments, gan dalība valsts varētu atbalstīt to. Lai arī kādi būtu balsošanas rezultāti, Es jau tagad vēlos pateikties maniem kolēģiem, kas darbojas šajā komitejā. Paldies arī jums, priekšsēdētāja kungs, par ieguldīto darbu. Bet it īpaši vēlos pateikties saviem ēnu referentiem. Viņi cīnījās, lai varētu panākt izvirzīto mērķi, lai iekļautu savu grupu kolēģu vajadzības, bet tā pašā laikā vienmēr bija atvērta idejām no citām grupām. Esmu ļoti pateicīgs kolēģiem no savas politiskās grupas, paldies par idejām, ierosinājumiem, priekšlikumiem, un paldies arī tiem, kas nākuši klajā ar savām idejām. Vēlos īpaši pateikties darbiniekiem, kas strādā ar mani un kas ir strādājuši ļoti rūpīgi pie šī dokumentā. Paldies Nīlam un Markam. Un paldies arī visiem asistentiem un darbiniekiem, kas strādā ēnu referentu birojos un arī citu komiteju birojos. Dažreiz mēs nenovērtējam viņu darbu pietiekami. Paldies! Manuprāt, jā, aplaus mūsu asistentiem ir patiesi pelnīt. Paldies arī mūsu padomniekiem. Žeraldīna man ir ļoti palīdzējusi. Un to pašu var teikt padomniekiem, kas ir strādājuši. Un dažreiz viņi strādā fonā, ka viņa darba nemaz nevar redzēt uzreiz. Un tīpaši vēlos pateikties pa kādai sievietei, kas tehniski mūs pametusi, taču, nestoties uz to visu, viņa ir strādājusi, strādājusi joprojām, viņa sēž te pat priekšā prezidijā, paldies viņai. Nu, tas arī būtu viss, priekšsēdētāja kungs. Mēs varētu tagad balsot. Paldies! Paldies jums liels! Es pats arī gribēju pateikties Vipijai. Viņa dodas prom no mūsu komitejas. Un tad varētu teikt, ka mēs ar savu šo diezgan sarežģītu balsojumu pateiksimies viņai arī par darbu. Un vēlreiz paldies! Un pirms mēs sāksim balsot, Ir dažas lietas, ko es vēlos pateikt. Jūs noteikti atcerāties, ka procedūra bija diezgan sarežģīta, bija nepieciešams noteikti kompetences. Mēs strādājam saskaņa 47. noteikumu, kas ir pastiprināta sadarbība. Un tad es nolēmu, ka balstoties, balstoties uz 47 noteikuma, un tad Tad ir vairāk grozījumi no nodarbinātības komitejas, 56 un tā tālāk. IMCO grozījumi ir 8, 9, 10 un 11. 8, 10 un 11 grozījumi no IMCO nav savietojami ar NV komitejas grozījumi, grozījumiem ar vairākiem grozījumiem. Un līdz ar to es esmu nolēmis, ka mēs nebalstosim par šiem grozījumiem. Uh, Sākot par citiem grozījumiem, balsosim ar atbilstošiem grozījumiem, atbilstošiem labojumiem. Uh, paldies par sapratni un lūdzu ņemiet vērā, ka es esmu nolēmis nebalsot par grozījumiem, kas ir tikai tiem, kas ir pretrunā ar šo šī ziņojuma vispārējo mērķu un filozofiju. Nu, tad sāksim. 42. grozījums. 42, 43 un 44, kuri paredzēts noraidīt priekšlikumu, kas ir par, pret, apturas, noraidīts. Četrdesmit deviņi, kas ir par, pret, apturas, noraidīts. 48 par pret apturas noraidīts. 47 un FM1 identiski par pret atturas noraidīts. 50 par pret atturas noraidīts. 51 un 52 par pret atturas. Pārbaudīšu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par 30 pret norēdīts. 45, itre 1 un jūra 1, kas ir par, pret, atturas, norēdīts. 46 par, pret, atturas, norēdīts. Kompromiss 1 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 2 par, pret pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Konsolidētais 12 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 14 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 15 pār pret atturas pieņemts.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 Kompromiss 20 pār pret naturas pieņemts. Kompromiss 21 pār pret naturas pieņemts. Kompromiss 22 pār pret naturas pieņemts. Kompromiss 23 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. Mēs gribējām īso versiju, kā teica Džambovis kungs, nu tad varēsim tagad pāriet uzreiz Manuprāt, vajadzētu pāriet pie septītās lapuses. Un balsosim par Dālanu un Bloklanda, Dāla kundzes un Bloklanda kunga grozījumu 215, kas ir par, pret, atturas, noraidīts, 216 par, pret, atturas, noraidīts, identiski 217, 218 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 29 pret. Noraidīts. 219. Balsosim. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Identiski. 220, 221 un 224, kas ir par, pret, atturas. Pieņemts. Mums ir identiski 222, employment 29, ekon 6, kas ir par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. 25 pār 27 pret, tas nozīmē, ka ir noraidīts. 223 pār pret atturas. Noraidīts. 225 pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Piecdesmit par, neviens pret, ne... at četri atturējās. Nu, laikam, <clears throat> te ir tik garšīgi, ka viss balsoja par. Labi, 226 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nu, un tad mums ir identiskie 228 un 20, 227 un Apple 30, kas ir pārpret. Atturas. Pieņemts. Nākamie divi atkrīt. Tad ir ekon septiņi, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad mēs varam balsot tālāk. Jā, nepieciešams par vienu no tiem balsot vēlāk, un tas nozīmē, ka tagad ir 238 un 239, kas ir identiski par pret atturas. Pieņemts. Nākamais atkarīt. Tas ir 241 par pret atturas. Norēdīts. 242 par pret pret atturas noraidīts. Nākamais atkrīt kompromisa dēļ. Un tad IMCO 24, kas ir manā 11. lapusē, pār, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 22 pār 33 pret. Norēdīts. Employment 34, kas ir par? Pret. Manuprāt, tāda pati situācija, bet vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 32 pret, noraidīts. Man ir vairāk identiski grozījumi - 255, 256, 257, 258, ITRE 11 un FEM 13, kas ir par, pret, apturas, pieņemts. Nākamie divi atkrīt. Tas nākamais ir 261 un 262, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Nākamais atkrīt, un tagad ir 263. Tas arī atkrīt. Nākamais ir 264 par pret atturas pieņemts. 265 par pret atturas noraidīts. 3 identiskie 266, 267 un imko 25, kas ir par pret atturas pieņemts.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 271, 272, 273, 74, 75 un, jā, identiski sākam balsot. Pret, atturas, pieņemts. <clears throat> Nākamais atkarīt. 277, pārpret, atturas, noraidīts. Tagad tālāk ir identiski. 278 un itri 12 par pret atturas pieņemts. Tad ir trīs identiski, 279, ekon 12 un employment 36, kas ir par pret atturas pieņemts. 281 par pret atturas noraidīts identiskie 280 un IMCO 26 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par, 30 pret noraidīts. 282 pār pret apturas noraidīts. 283 pār pret apturas pieņemts. Employment 37 pār pret apturas pieņemts. Identiskie 248, 284 un imko 27 pār pret apturas noraidīts. Identiskie 285.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 287 un 288. Ā, tas identisks ar uh, iepriekšējiem diviem, līdz ar to ir pieņemts. Tagad ir 289 un 290 identiskie pārpret atturas pieņemts. Identiskie 291 un employment 38 pār pret atturas noraidīts. 292 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 292. Bovis kunga. Grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 44 par un tikai 7 pret, viens atturējās, tas nozīmē, ka ir pieņemts. 293 Jā, atkrīt un arī visi nākamie atkrīt. Nu, tad nākamais ir ceturtais pāns, 1A, 300 grozījums. Kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 301 un 377 par, pret, atturas, noraidīts. 302 Itre 13 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 35 pret noraidīts. Okay. Yeah, Tālāk balsojam par 305, kas ir daļai iekļauts 5. kompromisā, kas par pret atturas noraidīts. Nākošais par 5. pantu. 303, 303 un itra 14, kas par pret atturas noraidīts. laimīgās sekundes mēs te piedzīvojam. Tagad pārējām pie manās dokumentos 25. lapuses. Mums laika pietiek un 365 pirmais grozījums, kas ir identisks ar IMCO 35. 45. lūdzu balsojiet, kas pret atturas pieņemts. IMCO 35. kas par pret atturas pieņemts Imko 35, 7, es atvainojos. Kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. In favor 26. 30 pār 26 pret pieņemts. Ekon 13. Kas pret? atturas noraidīts. 366, eh, kas par pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 366 grozījumu, beidzam balsot. 48 pār 7 pret. Viens atturējies, pieņemts. Vi identiski 367, 368, 369, 370, 318. Kas par pret atturas noraidīti? 371. Kas par pret atturas? atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 371. We are checking 371. Mēs balsojam par 371. grozījumu. Vote is closed. Beidzam balsot. 25 pār 31 pret noraidīts. IMCO 36. Kas par? Pret pārbaudīsim balsojot elektroniski. Mēs tagad balsojam par IMCO 36. Beidzam balsot. 26 pār 28 pret 1 atturās noraidīts. Trīsimt septiņdesmit otrais ir identisks, bet par to tomēr jābalso. Uh, Tātad tas ir identisks ar 373. Kas par šiem pret atturas noraidīti? Trīssimt septiņdesmit četri, kas par pret atturas noraidīts. Trīssimt septiņdesmit pieci, kas par pret atturas noraidīts. Piecpadsmit, kas par pret pret atturas pieņemts. 376 un e, e, nodarbinātības 49, ekon 15, kas par pret atturas pieņemti. 378, kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par 378. grozījumu. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret noraidīts. 379, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt. Nākošais iekļauts kompromisā. Pārējiem pie 29. lapuses. Itre 20, kas par pret pret atturas pieņemts. Trīsdesmit trešā lapus tagad. 417. grozījums 6. pantā 3. punktā. Kas par šo grozījumu? Kas pret? Atturas noraidīts. 35. lapuse. 425. grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 426. kas par, pret, atturas, noraidīts. Nākošie divi jau ir iekļauti. Itre 22, kas par pret, atturas, pieņemts. 427, 28, 29 un itre 23, kas par pret, atturas, noraidīti. 430, kas par pret, atturas, noraidīts. 432, kas par pret atturas pieņemts. 434, 435, 7. pāns vītrojums, kas par pret atturas noraidīti. 437, kas par pret atturas noraidīts. 438, kas par pret atturas noraidīts noraidīt. Divi identiski grozījumi 436 un IMCO 42. Kas par? Pret, atturas, pieņemti, nodarbinātības 57. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Septītā panta pirmais punkts 439. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 440. kas par pret atturas noraidīts. Nākošais atkrīt. 442, kas par pret atturas noraidīts. 18. un IMCO 43, kas par pret atturas pieņemti. Tagad pārējām pie la, 40. lapuses. 467. grozījums četras. Kas par šo grozījumu pret atturas noraidīts. Tagad pārējām uz pie 42. lapuses 481. grozījums 8. pants 3a, kas par pret atturas noraidīts. Nākošā lapuse, 43. lapuse. Eh, grozījums ir iekļauts jau, um, un tādēļ pārējām pie 44. lapuses, 443. grozījums, Ferreiras un citu iesniegts, kas par, kas pret. Pārbaudīsim elektroniski balsojot. The vote is closed. Beidzam balsot. 23 pār, 29 pret noraidīts. Četrsimt deviņdesmit ceturtais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Tagad pārbaudīsim, kas notiek ar nākošo grozījumu. Vai tas atkrīt? Tas atkrīt, jā. Tad mēs varam pāriet pie diviem četre, kas par pret atturas noraidīti. 22. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt, un mēs varam pāriet pie 8. panta 5 AB un C un 497. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 498. kas par pret atturas noraidīts. Nākošie divi ir identiski. 499 un itra 31, kas par pret atturas pārbaudīsim balsot, ele, balsojot elektroniski. Mēs balsosim par 499 un itra 31. Beidzam balsot. 32 pār 23 pret pieņemti. Nākošais atkrīt. 501. kas par pret atturas noraidīts. un tas bija identisks ar ITR 32. IMCO 47, kas par pret, atturas, noraidīts, divi identiski 502 un ITR 30, kas par pret, atturas, noraidīti. Nākošais. Nodarbinātība 67, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Employment 67. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 32 pret, viens atturās noraidīts. 504. un IMCO 49. kas par pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. 504. un IMCO 49. Beidzam balsot. 33 pār 20 pret pieņemts. Piecsimt piektais un imko 48, kas par pret atturas noraidīts. Ekon 21, kas par pret atturas noraidīts.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 Trīs identiski. 512, employment 68, ekon 22. Es atvainojos, es izlaidu vienu grozījumu. Balsosim par 508. grozījumu. Viens uh, iekavās. Tātad, kas par šo? Pret, atturas, noraidīts. Tagad trīs identiski grozījumi - 512, employment 68, ekon 22. Kas par šiem? Pret, atturas, noraidīti. 513. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Nākošā lapusē, 9. pāns, 2. punkts, 517. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 518, 519 identiski, kas par pret atturas pieņemti. Nākošie divi atkrīt. Vēl viens atkrīt. Mm, par 522 nav jābalso. Nākošais ir 525. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Manā gadījumā es pārēju pie 48. lapuses vidus. Gutjeres Kortīnes grozījums 538. Kas par šo? Pret atturas noraidīts. 539. Kas par? Pret atturas noraidīts. 541. Kas par? 539, jūs gribat pārbaudīt. Labi, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 par un 7 pret. Es tiešām ļoti atvainojos. Mēs laikam sākam nogurt, vai situācija mainīsies. Tātad 539 ir pieņemts ar lielu vairākumu. 541. grozījums, kas par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 27 pret noraidīts. Divi identiski grozījumi - 540 un 308, četri iekavās, kas par pret atturas pieņemti. 542, kas par pret atturas noraidīts. 24, imko 53, identiskas par pret atturas pieņemti. 543, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 544, kas par, pret, atturas, noraidīts. Piecdesmitā lapuse, imko 55, kas par, pret, atturas atturas noraidīts, tai pašā lapusē nodarbinātība 75, kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. Man šķiet, ka tika pieņemts, bet pārbaudīsim tomēr. No apdarbinātība 75. Mēs balsojam par šo grozījumu. Tas ir desmitā panta otrais A apakšpunkts jauns. Tātad jums ir skaidrs, par ko mēs balstojam šobrīd. Beidzam balsot. 32 pār 19 pret. Neviens nav atturējies. Pieņemts. 540, 554, kas par, pret atturas pieņemts. 555 atkrīt, 556 kas par atturas, at, pieņemts, noraidīts, atvainojos, 557 kas par pret atturas, noraidīts. Tas bija identisks ar nākošās lapuses juridiskās komitejas piekto grozījumu, bet nu, tas tāds jau ir nobalsots tagad. Mums ir jābalso tomēr. Balsojam par jūrī 5, kas par pret atturas noraidīts. 558, kas par pret atturas pieņemts. Jurijs 6, kas par pret atturas. Pārbaudīsim balsot elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 30 noraidīts. Jūrī 7, kas par pret atturas noraidīts. 12. pants, 559. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 562, kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. 562. Tātad mēs balsojam par 562. grozījumu šobrīd. Beidzam balsot. 20 pār, 34 pret noraidīts. 560 korbē. Kas par? Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Mēs balsojam par 560. grozījumu. Beidzam balstot. 21 pār 33 pret noraidīts. Divi identiski. 561, employment 77, ekām 24. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemti. 563 un imko 30, 56. Kas par? Pret atturas pieņemti. Employment 78, kas par pret atturas noraidīts. Imko 57, kas par pret atturas pieņemts. Tagad mēs varam pāriet pie 55. lapuses, 12. pāns, 2. punkts, kas ir jauns. Piecsimt deviņdesmit piektais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 594, kas par pret atturas noraidīts. 596, kas par pret atturas noraidīts. 597, kas par pret atturas noraidīts. 60. lapuse vidū 646. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 400, 647, kas par pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 24 pret pieņemts. 648 kas par. Pret atturas noraidīts. 649. kas par pret atturas pieņemts 650, kas par pret atturas noraidīts 651, kas par pret atturas noraidīts 652, kas par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim uh, elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsošanu. 27 pār 25 pret pieņemts. 653, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 653. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 33 pret noraidīts. 3 identiski 654, itre 38 un 655, kas par pret atturas pieņemti. Nodarbinātība 99, kas par pret atturas pārbaudīsim. 100 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār 32 pret noraidīts. Nodarbinātība 100, kas par pret atturas tāds pats balss vairākums. 656, kas par pret atturas noraidīts. 660, kas par pret atturas noraidīts. 661, kas par pret atturas pieņemts. 659, kas par ne atkrīt. Tas atkrīt. 657 arī 661, par to jau ir nobalstots. Bet, ja vēlaties, balsosim elektroniski par Andrējeva 661. grozījumu. Sākam balstot. Beidzam balstot. 30 pār 24 pret pieņemts. Nākošie divi atkrīt. 662. grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot 20 pār 34 pret 1 atturas noraidīts. Nākošie trīs identiski 663, 657, 658 un vēl viens IMCO 69. Kas par šiem pret atturas pieņemti? Nākošais atkrīt. Trīs identiski. 34, 6, 6, 6, 4 un itre 39. Kas par šiem pret atturas pieņemti. 665, kas par pret atturas noraidīts. 666, kas par pret atturas noraidīts. 667, kas par pret. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Par 667. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār, 31 pret, 667 un imko 70, kas par pret atturas noraidīts. 669 par pret atturas noraidīts, 670 par pret atturas noraidīts, 671 671 par, pret, atturas, noraidīts. Divi identiski. 672, 673 par, pret, atturas, noraidīts. 674. Ā, šeit ir reglamentā jautājums, Saumen Reitenes kundze. Jā, priekšsēdētāji, man ir mutisks grozījums. un komisijas sadarbībā ar dalībvalstīm var iecelt eh, robežu eh, reģionus, kur var pārbaudīt un analizēt pārobežu eh, veselības aizsardzības pasākumus. Tas jau ir iekļauts jūsu mapēs, jums tas arī ir rakstiski. Šis mutiskais grozījums, kuru iesniedz Tautas partijas grupa 58. pantā un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 noraidīts, pilnīgi skaidri noraidīts tas bija, tikai bija viena roka, ko cēl Fjellners, tādā gadījumā tas bija lapsus lingve jeb mēlis paslīdēšana, tas tika noraidīts 6, 7, 6 par, pret, atturas, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār un 29 pret noraidīts. Vai iekārta nedarbojas? Tā tad rezultāts 25 pār 30 pret nākamais balsojums ir 35. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk nākamais atkrīt. Seši, septiņi, deviņi par pret atturas pārbaudām.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 Empl 101 atkrīt. Imko 71 par. Pret atturas noraidīts. Un mēs pārējām pie 64. Eh, lapuses, 1. punkts 18. pantā. Empl eh, 102 par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot 23 pār, 29 pret noraidīts. Imko 78 pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 103 eh, pār, pret, atturas, noraidīts. 698. Eh, tālāk 698 eh, par, pret, atturas, noraidīts. 79 par, pret, atturas noraidīts, divi identiski, tagad 699 un 104 par, pret, atturas noraidīts, 700 par, pret, atturas pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār 31 pret noraidīts. 701 pret atturas noraidīts. 702 par pret atturas. Tikai daži cēla rokas, eh, pārbaudām elektroniski. 700. Is... Otro. Beidzam balsot. 34 pār 22 pret eh, pieņemts. Eh, IMCO 80 ar būtisku grozījumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. IMCO 81 par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 39 pret noraidīts. 703 e, par pret apturas noraidīts. 41 par pret apturas pieņemts. Divi identiski tagad 704 un 105 un vēl 3 29 par pret atturas noraidīts. 705. E, Mēs jau to nobalsojām par e, pret noraidīts 708 par pret atturas noraidīts noraidīts. Apsvērumi. 53. par. Reglamenta jautājums Pēters Līze, lūdzu. Paldies! Es biju nosūtījis jums e-pasta vēstuli. Bet varbūt labāk būtu pateikt skaidri arī tagad. Ir vairāki grozījumi, kas attiecas uz preambulu un kurus es izstrādāju kopā ar maniem kolēģiem un iesniedzu arī kopā ar kolēģiem. Esmu vienojies ar referentu un nav nekāda iebildumu attiecībos 16. grozījumu, to mēs varētu atcelt, un savukārt 7 un 18, tur mēs atsaukt otro daļu. Vācu valoda sākas ar netiek, tātad dalību valstīm netiek uzlikts par, pienā, netiek uzlikts par pienākumu, es to esmu nosūtījis sekretariātam 16, un uh, 16 pilnībā un 7 un 18 daļai. Paldies! Yeah, okay, I hope that I... Es ceru, ka es eh, pareizi saprotu tulkojumu, saka priekšsēdētājs, un eh, tas arī būtu jā iesūta rakstiski. Tas jau ir iekļauts, eh, iekļauts balsojuma sarakstā. Yeah. Okay. Okay. Okay. Ah. So, let me move to recite. Tātad iesim pie apsvērumiem. 53. par, pret, atturas, e, noraidīts. 54. par, pret, atturas, noraidīts. Okay, next one falls. Nākamais atkrīt, tālāk 57. par pret atturas noraidīts. Ekon 1 par pret atturas pieņemts. 58. 58. par pret atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts. 59. par pret. Manuprāt, noraidīts pārbaudām elektroniski. Stūlīt sāksim balsot, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 21 eh, par 32 pret, tālāk Nākamais ir izņemts, kā jau to ziņoja Pēters Līze, Imko viens par pret atturas noraidīts, e, employment viens par pret atturas pārbaudām elektroniski. Jo es redzēju Kristu Dievis balsojumu par un balsojumu pret. Eh, beidzam balsot. 20 par 35 pret. Noraidīts. Employment 2 par. Pret. Atturas. Eh, noraidīts. Employment 3 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais atkrīt. Ekon 2 par pret atturas noraidīts. Employment 4.5 par pret atturas noraidīts. Employment 6 par pret atturas noraidīts, bet pārbaudām elektroniski.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 pret atturas noraidīts, 64. par pret atturas noraidīts. 65. dalīts balsojums. E, par pirmo daļu. Pret pirmo daļu pārbaudām elektroniski. Pirmā daļa 65. grozījumā, Nimko otrajā grozījumā. Sākam balsot, beidzam balsot. 34 par 21 pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 31 pret noraidīts. FEM 2 par pret atturas noraidīts. Simko 3 par pret atturas e, pārbaudām imko 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 par 40 pret noraidīts. 66. Leotāras kundze par pret atturas Noraidīts trešais par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt employment 10 par pret atturas noraidīts. 68. par pret atturas noraidīts. 72. par pret atturas e, noraidīts, employment 11 par pret atturas e, pieņ, noraidīts, 68. 69. 70. par pret atturas pieņemts, tālāk atkal identiski 71 un imko 4 par pret atturas 71 eh, un imko 4. Šeit rakstīts, ka atkrīts, ja 69. ir pieņemts, tā tad atkrīt. Tālāk eh, mutiskas grozījums bez balsojuma pārējam pie. Let me check, let me check Nākamais grozījums ir itre divi. Vai visi saprata? Sešdesmit astotajā lapusē tas ir iepriekšējā grozījuma atkrīt, un mēs pāriem pie devīta apsvēruma, itre divi par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 34 pār 19 pret pieņemts. Tālāk 76. E, par pret atturas noraidīts, employment 2 par pret atturas noraidīts. 77. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 78. un FEM 4 atkrīt. So. Eighty, eighty-four, eighty-four. Yeah. 84. Vai visi dzirdēja 84. kas ir identisks ar 85. par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. Yeah. We have three identical Tālāk trīs identiski 86, 106 un 87, e, ko pieminēja jau Pīteru Slīze, otrā daļa 87 ir izņemta tādējādi 86, 106 un pārējais viss par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 24 pret pieņemts. 88 par. Pret atturas noraidīts. 89 par. Pret atturas noraidīts. 90 par. Pret atturas e, eh, e, eh, noraidīts. 91 par. Pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas noraidīts. 93. par pret atturas noraidīts. Nākamais atkrīt. Nākamais atkrīt. 95. par pret Atturas noraidīts. Pieņemts. 86 pār pret. Atturas noraidīts. 96 pār 98 pār pret atturas norēdīts. Fem 5 par pret atturas norēdīts. Fem 6 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. FEM 6. Is... Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 34 pret norēdīts. FEM 7 pār pret. Neviens pār. Pār. FEM 7. Pret atturas pieņemts. 99 par pret atturas noraidīts. Employment 13 par pret atturas noraidīts. Employment 14 par pret atturas noraidīts. 100 par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. Septiņi par pret atturas. Pieņemts. Ekon 3 par pret atturas. Noraidīts. 102 par pret atturas. Noraidīts. Jūri 2 par pret atturas. Noraidīts. Employment 15 par pret atturas noraidīts 103 par, pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pieņemts. Identiskie 105, 106, 107, 108 par, pret atturas pieņemts. Nākamie atkrīt. Tagad ir 109 par pret atturas noraidīts. Okay, next one. Next. Nākamais atkrīt, kā es jau teicu pašā sākumā. Tagad ir devītais par, pret, atturas, pieņemts. 111 pār pret atturas. Noraidīts. Employment 16 pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Employment 16. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret. Pieņemts. Nākamais ir. Nākamie divi ir identiski. Saskaņa ar 37. noteikumu. 113, kas ir par, pret, atturas, norēdīts. 114, Nē, 113. pārbaudīsim. 113. Kas ir Makēvenas kundzes ziņā grozījums? Sākam balsot, beidzam balsot. 23 pār 30 pret noraidīts. Tagad ir 114 pār pret atturas noraidīts. FEM 5 pār pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 121 atkrīt un ekon 4 arī. Tagad balsosim. 125. Un tur ir norāda, ka jā, tas tiks pieņemts, tad ir jāiekļauj saskaņā ar IMCO 10. Tātad 125 par pret atturas noraidīts. Simta divdesmit trīs par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 37. noteikums, tālāk ir 124 un itra 3 par pret pret, atturas, noraidīts. 126 par, pret, atturas, pieņemts. Identiskie 127 un employment 17 par, pret, atvainojiet, atkrīt, mana kļūda. Tālāk ir 128 un 129 par pret atturas noraidīts. 130 par Simt divdesmit astoņi un deviņi. Pārbaudīsim elektroniski. 128 un 129. Identiskie grozījumi, tos mēs tagad pārbaudam elektroniski. Vai tagad viss ir skaidrs? Tas attiecas uz 26. apsvērumu. Beidzam balsot 25 pār 30 pret, jā, man bija taisnība. Tagad 130 pār pret apturas noraidīts. 131 un 132 pār pret atturas noraidīts. Sim, nākamais ir. Itre 4. Par to balsam. Itre 4 iepriekšējais ir iekļauts par, itre 4 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk arī ir iekļauts saskaņā 37 un tagad 134 par. 134 par, pret, atturs, noraidīts. 135 par, pret, atturs, noraidīts. 136 par, pret, atturs, noraidīts. 5-9 par pret atturas noraidīts. Nākamais atkrīt. Pārbaudīsim. 138 arī atkrīt. Nu, tad imko 12 pār. Imko 12 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. FEM10 par, pret, noturas, noraidīts, 139, pārbaudīsim. Atļaujiet dažas sekundes atkrīt. And 141. 141 Balsojam par, pret, atturas, noraidīts. 140 par, pret, atturas, noraidīts. Identiskie 142 un 143 par, pret, atturas, pieņemts. Employment 18 par, pret, atturas, noraidīts. 144 par, neatkrīt, atkrīt. Nākamais arī atkrīt, nu tagad ir identiskie 145, 146 par, pret, atturas, noraidīts. 148 par, pret, atturas, noraidīts. 149 pār pret atturas noraidīts. Employment 19 pār pret atturas noraidīts. 151 pār pret atturas noraidīts. 147 pār pret atturas noraidīts. 150 pār pret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 Par nākamo ir nepieciešams balsot vēlāk. 157 tagad par, pret, atturas. Noraidīts. Employment 20 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Mēs pārbaudām employment 20. The vote is closed. Beidzam balsot. 32 pār 24 pret. Pieņemts. 158, kas ir par? Atkrīt. Ah, okay. Nu jā. Te vienkārši ir kļūda. 158 atkrīt, tāpēc, ka employment 20 ir pieņemts. Man savukārt rakstīts employment 29, tagad ir imko 13 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 159 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 160 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Employment 21 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Employment 22 par pret, atturas pieņemts, 11 par, pret, atturas pieņemts, 161 par, nē, atvainojiet, atkrīt, 156 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Manuprāt, ir noraidīts, bet vajadzētu pārbaudīt. 156. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 32 pār, 24 pret, pieņemts. Nākamais ir 162 pār, pret, atturas, noraidīts 163 pār, pret,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 Noraidīts. 167 par. Pret. Apturs. Noraidīts. Imko 15 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 172 par 39 apsvērumu. False. Yeah, I put it to the vote. Yeah. Balsojam par. 172. 172. Tas ir jauns apsvērums 39a par. Pret. Atturs. Noraidīts. Simtu septiņdesmit trīs un imko septiņpadsmit identiskie par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par 30 pret noraidīts. 174 par pret atturis noraidīts. 175 un imko 18 par, pret, atturas noraidīts. 176 un 77 par, pret, atturas pieņemts. Nākamais atkrīt 179. Grostets kundze un itre 5. Itre Yeah, because... Nāksies pārbaudīt, jo, jo rakstīts gan 5, gan 6 vienā vietā. Road, so yeah, okay, it... Jā, jā, tā ir itra 5. Grozījums itra 5, tātad 179 un itra 5 identiski balsojam kopā par pret atturas pieņemts. 180 ar mutisko grozījumu, referenta mutisko grozījumu, un tas ir identisks ar IMCO 19, vai tā tas ir. Un mutisko grozījumu jūs varat izlasīt par, pret, atturas, pieņemts. Yeah, ITRE 5 has been adopted. Yeah. Yeah, yeah. So, uh, so I'm, I'm sorry the last... Atvainojiet. Iepriekšējais balsojums tiek atcelts, jo itra 5 ir pieņemts. Un līdz ar to 180 un imko 19 atkrīt. Vienkārši, lai ir skaidrs, atkārtošu. Tā tad atkrīt. Nu tagad 181 un 182. Par pret, atturas pieņemts. 183, itra 6 un employment 23 par. Atkrīt, atkrīt, atvainojiet. Es dažreiz apsteidzu pats sevi. Nākamais arī atkrīt, un arī nākamais atkrīt, un arī nākamais, un visi atkrīt. Un tagad ir par jauniem 46a un 46b apsvērumiem, 188. grozījums par pret autors pieņemts. Employment 25 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 24 pret pieņemts. Employment 26 pār pret atturas noraidīts. Okay, I see, I see, I see point of order. That... Skatos ir reglamenta jautājums. Sociālista grupas N referente Dagmar. Paldies! Atvainojiet, ka man nāksies to darīt, bet Man šķita, ka manai grupai būs viegli balsot uh, par gal, uh, dokumentu kopumā, bet tagad būtu nepieciešams pārtraukums kādām piecām minūtēm. Labi. Es saprotu, ka dokuments bija ārkārtīgi sarežģīts, bet lūdzu, piecas minūtes, izmantojiet savas piecas minūtes, nāciet atpakaļ. Paldies! So, my dear colleagues, yeah, please, please take your seat. Uh, Dagmar... Lūdzu, neņemiet vietas. Dagmāra gribēja izteikties. Pagaidīšu vēl pāris sekundes. Tā, lai nodrošinātu klusumu. Please, take your seats. Lūdzu, lūdzu, ieņemiet vietas. Ok, Dagmar. Madam, you have the... Dagmar, lūdzu. Paldies! Es saprotu, ka tas ir neparasts variants, ja tīpaši tā kā ir šī pēdējā sanāksme, bet, diemžēl, man politiskā grupa atturēsies no balsojuma. Mēs gribējām balsot savādāk, bet, diemžēl, vairāk divas svarīgas lietas attiecībā uz 100, 152 juridisko pamatu. Š, tur tik, šie tika noraidīti, bet uh, es nevarēšu sniegt pietiekams paskaidrojums politiskajai grupai, līdz ar to es un cik no manās politiskās grupas atturēsimies. Paldies! Ļoti skaidri! Nu tad tagad balsosim par dokumenta kopumā elektroniski. Sākam balsot! The vote. Everybody had voted. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Izskatās, ka nē. Elektroniski, elektroniski. Visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. 31 par, 3 pret, 19, 31 par, 3 pret un 19 atturējušies. Un tagad uh, likumdošanas rezolūcijas projekts. Balsojam par to. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 3 pret, 20 atturējušies. Apsveicam referentu. Pieņemts. And, uh... Nu, un apsveiksim arī pilnīgi visus, kas ir ieguldījuši savu ārtavu. Paldies! And... Please don't leave. Lūdzu, neiet prom. Mums ir citas lietas, par kurām ir jābalso. Nākamais ir desmitais darba kārtības punkts. Kas ir padomas rekomendācijas par pacientu drošību attiecībā arī uz profilaktiskiem pasākumiem un infekciju apkarošanas. Satorija kundze ir referente, un, ja jums nav iebildumu, uzreiz varat balsot. Paldies! Sagatavojiet lūdzu balsošanas sarakstus un sāksim ar Everybody got the voting list? Visiem ir balsošanas saraksts jau priekšā. Lūdzu, sāksim balsot. Septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 32. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski par 32. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Šķiet, ka nē. Beidzam balsot. 9 pār 34 pret noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt. 33. Tautas partijas un sociālistu grupas iesniegtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 9. atkrīt. 34. kas par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt. 35. kas par pret atturas pieņemts. 36. balsojums par daļām, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas arī pieņemta. 38. kas par pret atturas pieņemta noraidīts. 37. kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 37. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār 3, 20 pret pieņemts. 39. kas par pret atturas pieņemts. 40. kas par pret atturas pieņemts. 41. pa daļām, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. 42. kas par pret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 atturas pieņemts, 12 par pret atturas pieņemts, 13 par pret atturas pieņemts, 14 par pret atturas pieņemts, 48 ar mutisko grozījumu, ko iesniegus Alde par pret atturas pieņemts, 49 par pret atturas pieņemts, 15 par pret atturas pieņemts, 50 ar alde mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas pieņemts, 51 par pret atturas noraidīts, 17 par pret pret atturas pieņemts. 52. ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 53, kas par pret atturas pieņemts. 54, kas par pret atturas pieņemts. 55, kas par pret atturas pieņemts. 56, kas par pret atturas pieņemts. 57. kas par 56. Labi, pārbaud, varbūt, ka ir kļūda ieviesusies. Balsojam elektroniski par 58. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 10 pār 32 pret. Liels paldies Makēvens kundze par aizrādījumu. 57. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 18. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 58. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējām pie apsvērumiem. Otrais apsvērums, pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts 19. kas par pret atturas pieņemts 20. kas par pret atturas pieņemts 21. kas par pret atturas pieņ noraidīts 3. kas par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts. 29. kas par pret atturas pieņemts. 30. kas par pret atturas pieņemts. E, ziņojuma projekts ar grozījumiem. Balstojam par to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pār, neviens neaturas un neviens nebalso pret. Un likumdošanas rezolūcija. Balsojam par to arī elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pār, neviens nav pret, neviens neaturas, apsveicam referentīs ar to rīkundze un arī apsveicam visus, kas ir piedalījušies darbā pie šā ziņojuma. So, uh, Our... Tagad 11. darba kārtības punkts ir benzīna tvaiku uztvēršana degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobīļos. Šeit ir eh, uz trim lapusēm uzskaitīti grozījumi. Un es gribētu jautāt Adamu kungam, kurš aizstāv refer, aizstāja referentu papadīmulas kungu, uh, vai mēs varam balsot. Adamu kungs, jūs aizstājat referentu, vai mēs varam pārēt pie balsošanas? Jā, paldies priekšsēdētāji, kungs, mēs varam balsot, man nav nekas piebilstams. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, tad sāksim ar pirmo grozījumu. Ja visiem priekšā ir balsošanas saraksts un viss ir gatavi balsot, tātad kas par pirmo grozījumu? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 19 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 20 par, 29 pret, noraidīts. 21. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 22. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 23. kas par? Pret, atturas noraidīts. 11. kas par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski par 11. grozījumu. Sākam balsot. Beidzām balsot. 25 pār 22 pret pieņemts. 24. ar goe mutisku grozījumu, kas par pret atturas noraidīts. 12. kas par pret atturas noraidīts. 25. ar goe mutisku grozījumu, kas par pret Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār 19 pret pieņemts. 26. grozījums ar mutisku grozījumu, kas par pret Tikai daži deputāti ceļ rokas, tad balsosim elektroniski. Beidzam balsot. 41 par un 5 pret un 2 atturas. Pieņemts ar lielu vairākumu. 13. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 27. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Tātad balsojam par 27. grozījumu. Beidzam balsot. 32 pār 18 pret pieņemts. 28. pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Mēs tagad balsojam par 29. grozījumu. Beidzam balsot. 21 pār 28 pret noraidīts. 30. kas par pret atturas noraidīts. 14. balsojam pa daļām, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemts, kas par otro daļu pret atturas noraidīta. 15. Nē, mēs vēlreiz pārbalsosim elektroniski 14. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 35 pret, tātad tā ir noraidīta. 15. grozījums, kas par pret, atturas, pieņemts. 16. kas par pret, atturas atturas pieņemts 17. kas par pret atturas pieņemts 18. ar mutisku grozījumu, ko iesnieguši sociālistu, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Ceturtais, kas par pret atturas pieņemts. Piektais, kas par pret atturas pieņemts. Sestais ar mutisku goja grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Mēs balsojam par septīto grozījumu, kas iesniegts sestam apsvērumam. Beidzam balsot 28 pār 29, 2 pret, pieņemts. Astotais, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Devītais, kas par? Pret Pārbaudīsim um, balsojot elektroniski. Devītais grozījums. Beidzam balsot. 27 pār 23 pret pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad balsojam par ziņojuma projektu kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār, 1 pret un 3 atturas. man šeit izteica priekšlikumu, ka e, pirms mēs dodamies pusdienās, e, mēs, mums vajadzētu visiem kopā nofotografēties šeit pie zāles, jo fotogrāfs mūs gaida. Tagad balsojam par likumdošanas rezolūciju, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 42 pār, 1 pret, 4 atturas. Apsveicu referentu Papadimulis kungu un ceru, ka Adamu kungs viņu informēs par balsošanas rezultātu. Lielas paldies! Un tagad, godātie kolēģi, tie, kuriem nav nu, ļoti jāsteidzas, nāciet, nofotografēsimies kopā visi un fotogrāfs mūs gaida pie zāles durvīm ārpusē. Stairs, yeah.